Vēlamies jums pateikties par atbalstu, par visiem uh, veiktajiem centieniem, eh, kas tika ieguldīti, lai attīstītu šādu prioritāšu politiku 2020. gadam, pēc, un pēc tam paldies, paldies arī Sosas Vāgner kungam, un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības projekta, ko ir sagatavojis Derosas kungs, vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi došu, nekavējoties vārdu referentam. Lūdzu. Uh, thank you. Lielas paldies. Labvakar visiem. Šajā ziņojumā runājam par vispāras nozīmi sociālo pakalpojumu nākotni. Es nākam klējā ar pragmatiskām idejām šo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un nākam klējā ar dažāda veida priekšlikumiem, kā to paveikt. E, šeit pamatojamies uz konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību, vietējiem NVU un tam līdzīgi, lai Eh, nu, turklāt vēl arī 285 grozījumus kopā viss saliedātu vienā. Vēlamies, lai ar šiem grozījumiem tomēr netiktu bojāt kopējā ziņojuma integritāte. Ir ierosināta augsta līmeņa darba grupa, un manuprāt, tas ir pats svarīgākais šīs ziņojuma aspekts. Mēs, protams, varam te strīdēties par principiem un par juridiskiem ietvariem, bet šī ierosinātā darba grupa pilnīgi noteikti piedāvās mums ilgstošu metodu, kā meklēt risinājumus. Es turklāt ierosinu arī izveidot ceturto vispārējais pakalpojumu pa, formu fórumu, kas eh, atspoguļot šīs darba grupas eh, paveikto, un arī attiecīgi kvalitātes ietver izveida Eiropā. Mēs turklāt vēlamies, lai sociālie un sabiedriskie pa pakalpojumi pārsvarā ir ne tikai sociāli augstvērtīgi, bet arī svarīgi ekonomikai valsts pakalpojumu gal galā dod, dod 26% no kopējā IKP un to izmanto visi iedzīvotāji Eiropas Savienībā. Nemaz nerunājot par sociāliem veselības aprūpas pakalpojumiem. Nes no spētījumos tiek liecināts, ka šie valsts pakalpojumi viens no svarīgākajiem veidiem, kā uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti, kā pārliecināties, ka viņi nav atstumti un kā nodrošināt arī sociālo, sociālo un teritoriālo kohēziju. Ziņojums tā pašreizējā formā uzsver reformas, kas vajadzīgas, lai atrisinātu juridiskās neskaidrības, lai nodrošinātu pilsoņiem identificētu sistēmu un risinājumus. Uh, Un problēmas nereti gadās, piemēram, valsts e, pasūtījumu un valsts atbalsts noteikumu jomā. Tāpat arī ierosināts e, palielināt sociālo uz, uzņēmumu un partneru lomu veicināt kā piemēram nodrošinot iespējas e, pieņemt apakšu uzņēmējus, dažādu veidu kvalitātes kritērijas, un turklāt arī tiek veidots re, ieteikts reglaments savstarpējiem kopuzņēmumiem. Iepriekšējo reizi sabiedriskie pakalpojumi tika skatīti pirms krietna laika, un jāsaka, ekonomiskais moduls, ko komisija un padoma ilgi virzīs priekšu, pavisam nesen sabruka. Un tam, protams, šim sabrukumam bija milzīgas, eh, sek, milzīgi negatīvas sekas, krīzes līmenis vienkārši milzīgs. Un tas tāpēc, ka nerat, un, un lūk, tā visu rezultātā šai privāto banku parādi tika atkal, atkal nacionalizēti Un, protams, kas vairāk krīzes skāra, viskam visvairāk pakļautās grupas. Un, so, un jāsaka, tie da, dalībvalstīs tieši sociālo pakalpojumu finansējums ir cietis visvairāk krīzes rezultātā. Tāpēc mēs ierosinām dažādu veidu risinājumus. Krīzes rezultātā pilsoņiem jau vairāk ir vajadzīgi augstus pakalpojumus, sabiedriskie pakalpojumi, un uh, tas ir vajadzīgs arī tautsēmniecībai, ir vajadzīga šī papildus pievienotā vērtība, ko šie pakalpojumi var dot. Es tiešām ceru, ka šis ziņojums var tikt pieņems rītdien pilnā apmērā un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar visām interesētajām pusēm, lai pārliecinātos, ka mūsu pilsoņi saņem pakalpojumus, ko tie ir pelnījuši, uz ko tiem ir tiesības. Uh, Gribu teikt paldies visiem, kas palīdzēja man pie ziņojuma strādāt, visiem ēnu referentiem, visiem civilās eh, sabiedrības pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas nāca klējā ar novatoriskām idejām un kurus eh, nerad arī iestrādā šajā ziņojumā. Es patiešām ceru, ka turpmākajā laikā mums izdosies pie tā šo darbu turpināt. Paldies, Derosas kungs, saka priekšsādātājs tālāk. Došu vārdu pirmai runātājai. Baškašas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā. Mums ir jāsaprot, ka vispārējais nozīme sociālajie pakalpojumi ieņem nozīmīgu vietu katra ES pilsoņa dzīvē. Jāpadomā arī par sociālo kohēziju. Vēlējos uzsvērt, ka sadarbība ar Derosas kungu izvērtās ļoti veiksmīga, un eh, tas ir rezultējies arī labā ziņojumā. Tika sagatavoti arī vairāki kompromisi, eh, sazinoties ar Sociālo lietu komiteju, un es domāju, ka mēs ar panākto rezultātu varam lepoties. Un es vēlējos uzsvērt, mums ir jāuzsver, ka šis jautājums ir tieši dalībvalstu pārziņā. Dalībvalstu iestādes būs tās, kas parūpēsies par eh, labāku sociālo pakalpojumu organizāciju un finansējumu. Mums ir jāvirzās uz priekšu šajā jomā, jo mēs saprotam, ka bieži vien uh, laika ritējums apsteidz veicamos darbus. Uh, Mums ir jāparūpēs par labāku sociālo pakalpojumu sniegšanu un priekšsēdētāja kungs. Konteksta pārzināšana bieži vien nozīmē labāku sociālā pakalpojumu kvalitāti. Paldies! Tālāk dalīja kundze lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Sociālā sociālā joma, kas minēta Lisabonas līguma 14. pantā, garantē zināmas sociālas tiesības, piemēram, piekļuvi vispārējais intereses pakalpojumiem, un nu beidzot ir pienācis laiks šādu iespēju pilsoņiem Eiropā arī nodrošināt un parādīt, ka lūk, sociālā Eiropa funkcionē. Un tieši šeit mums jāatceras par kopējām Eiropas tiesībām. Te jāatcerās, ka ir atšķirīgi konkurences noteikumi. Un e, jānodrošina dialogs ar vietējiem sociālajiem partneriem. Derosas kunga ziņojums ir viens no veidiem, kā mēs varam uz šo principu uzstāt. Tā viss pamatīgākajā ziņā jārunā par to, ka ir jābūt vienlīdzībai, universālam šo pakalpojumu nodrošināšanā, jo tie var nodrošināt tālāk sociālu progresu. Komisārs Kundze, jūs teicāt, eh, es domāju, ka jums ir jāsaprot eh, pāriet pie konkrētiem pasākumiem, un tāpēc es ierosinu šajās debatēs pavisam reāli izmantot vienu likumdošanas instrumentu, kas varētu tikt vērsts uz šādu veidu sabiedriskiem pakalpojumiem. Un tāpēc uh, ierosinu balsot par alternatīvo rezolūciju, ko iesniegus mūsu grupa zaļo grupu, jo tur šāds instruments tiek likts priekšā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Havita kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Ir tikai pareizi, ka Eiropas parlaments ķers pie šī jautājuma, lai nav tā, ka Eiropas kopienties atkal izmanto konkurences tiesības un sāk regulēt vispārējais nozīmes pakalpojums pati. Uh, īpaši attiecībā uz, uz dzīves vietām un veselības pakalpojumu augstu vērtēju to, ka tagad lūk, eh, no, noteikti to, ka konkurences noteikumi sabiedrisko pakalpojumu jomā tiek piemērot citādākā veidā un, netiek, un, un, tiek, un mēs pārlicamies, ka finansējums tiek samazināts, eh, nu, tomēr neproporcionāli, respektīvi, ka finansējums samazinājums, kas parasti skar tieši sabiedriskos pakalpojumus, ir mazāks. Jo galu galā Eh, tas ir, tas ir tā, tā ļoti svarīga loma iedzīvotājiem. Un turklāt, ja runājam par valsts iepirkumu, tad jāsaka, tā tikai daļēji problēma, kas saistīta ar sabiedriskiem pakalpojumiem. Nedrīkst arī pilnīgi automātiski valsts iepirkumu gadījumos izvēlēties viszemāko cenu, ir jādomā par kvalitāti. Un ja mēs vēlamies sociālo ekonomiku, tad tas ir svarīgi. Eh, Priekšādātāji valsts ētikas jautājumi ir jāievieš tiesību aktu jomā ar šo rezolūciju. Es gribu pateikties visiem, kas strādā pie šīs rezolūcijas, un tiešām ceru, ka komisija ņems vērā mūsu rītdienas balsojuma rezultātus. Paldies, saka priekšsēdētājs Havita kungam, tālāk figurēdo kundze. Brigāda, senjor prezident, kurš ir iet komisārps. Priekšsēdētāji, paldies. Mums ir jāsaprot Cik būtiski ir vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi? Mēs bieži vien runājam par eh, sociālo iekļaušanu tad varbūt vajadzētu vienreiz pielikt punktu liberalizācijas politikai un vajadzētu pāriet uz patiešu sociālo politiku, patiesu iekļaušanu un uh, ir jāsniedz mūsu pilsoņiem vislabākās kvalitātes sociālie pakalpojumi. Katram e, individam ir jānodrošina piekļuvi vispārreiz nozīmes sociālajiem pakalpojumiem un beidzot ir e, jā jāapstājas eh, šajā liberalizācijas skrējienā. Jo cilvēki bieži vien cieši no liberalizācijas. Mums nevajadzētu par katru cenu mēģināt visu liberalizēt. Ir jā, jāgarantē labāk piekļuvu sociālajiem pakalpojumiem, izglītībai, sociālajām tiesībām, veselības aprūpei, tīram ūdenim un tā tālāk. Tā ir tie izaicinājumi, ko mēs vēlamies uh, ieviest. Paldies! Tagad uh, nākamais runātājs - referent Alves kungs. Paldies! Vēlējos pateikties Derosas kungam par ziņojumu sagatavošanu Un jāsaprot, ka mēs runājam par vienu no iekšējā tirgus pīlāriem. Jāspēlē daudz lielāka loma, pārliecināšāka loma sociālās kohēzijas jomā. Katram pilsonim ir jāgarantē vismaz minimāls sociālās aizsardzības līmenis, bet, eh, protams, tās ir nacionālās kompetences. Jā, Eiropas Savienība arī nedrīkst būt pasīva. Tai ir jānovēro, kas notiek dalību valstīs, ir e, jāieklausās, kādi deficīti tajās pastāv un jāmēģina dalību valstīm sniegt palīdzīgu roku šo deficītu izskaušanā. Varētu, piemēram, izveidot tādu labāku sociālās aizsardzības struktūru, tīmekli, lai būtu garantēta labāka piekļuva pakalpojumiem, ir jābūt centralizētākai pieejai, ir jābūt uh, lielākam finansējumam, lai varētu sniegt vislabākās kvalitātes pakalpojums uh, cilvēkiem gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Paldies tagad Mālstējums kundze, paldies priekšsēdētāji kungs, mēs ar patiešām uh, lielu nepacietību gaidījām debatas par sociālajiem pakalpojumiem. Mēs komisijā varam pilnībā piekrist mūsu referenta skatījumam. Uh, Mēs saprotam, ka sociālajie pakalpojumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu, palīdzot cilvēkiem uh, dzīvot kvalitātīvāku dzīvi un iesaistīties visos sabiedriskajos notikumos. Tas uh, ir uh, īstenībā tikai viens no galvenajiem pamatiesību pīlāriem. Ir jāgarantē vispārēji piekļuvu sociālajiem pakalpojumiem, un sociālajiem pakalpojumiem nedrīkst noteikt pārāk augstu cenu. Mēs e, saprotam arī tās bažas, eh, ko pauž vietējie. E, vietējās struktūras, vietējās iestādes, bet ES finansiālais atbalsts var palīdzēt valsts un vietējām iestādēm piedāvāt labus kvalitātes pakalpojumus par pietiekamu normālu cenu. Jāsaprot, ka bieži vien eh, tieši informācijas trūkums eh, rada daudz problēmu. Cilvēki nesaprot, kā šie noteikumi ir jāizteno un eh, kādu palīdzību viņi vispār var saņemt. Tādēļ iesaistītajām pusēm ir jāpiedāvā vairāk informācijas un mēs to turpināsim darīt. Komisija arī pārskata valsts iepirkuma un uh, budžeta atbalsts sniegšanas noteikumus. Mēs strādāsim pie detaļām, lai šo principu ieviešana tieši sociāla pakalpojuma sniegšanā norisinātos gludāk un vienkāršāk. Šī iniciatīva būs tikai eh, viens no maziem ķiedelīšiem kopīgajā sociālo pakalpojumu būvē. Runājot par valsts iepirkumu, Mēs eh, zaļajā grāmatā organizējam debats vai ar zaļās grāmatas palīdzību organizējam debates, kā garantēt labāku efektivitāti visā Eiropas eh, Savienībā, tajā pašā laikā piedāvājot augstāku pakalpojumu kvalitāti. Es domāju, ka to ir iespējams sasniegt. Tāpat vēlējos eh, komentēt to domu, kas tika pausta vispārējais nozīmes sociālo pakalpojumu trešajā fórumā, proti izveidot augsta līmeņa darba grupu, kurā iesaistītos parlamentu komisijas padomas pilsoniskās sabiedrības, ekosok un reģionu komitejas pārstāvi. Un mēs saprotam, ka ES noteikuma attiecas arī uz vispārējais nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, bet tajā pašā laikā šis jautājums ir dalība valstu pārziņā. Katrā ziņā ir jārespektē arī līgumos jāizteno sacītais, lai nonāktu pie konkrētiem rezultātiem. Uzskatām, ka ir jāizmanto jau esošās struktūras, tas ir daudz efektīvāks ceļš, un mēs esam gatavi detalizētāk apspriesties par turpmāk dialogu veicināšanu. Paldies! Like... Paldies, komisārs kundze, un vēlētos pateikties arī referentam Deroskungam. Man ir labas ziņas, mums ir pēdējais šī vakara ziņojums darba kārtībā. Un tas ir Kačmarek kunga ziņojums par ES attīstības politikas ietekmi.